Yeah. So, colleagues, we have come to votes. Un tā, kolēģi, esam nonākuši līdz balsošanai. so, colleagues, the first vote we... Kolēģi, pirmais balsojums ir par Regneras kundzes ziņojumu, un tas ir pieprasījums atcelt eh, Stīva Brjā imunitāti.